nav pietiekama, un es aicinu kolēģus uz reformu budžeta izpildes uh, procesā. Paldies! Kolēģi, pirms mēs um, turpinām tālāk ar runātājiem no runātāju sāraksta, es uh, vēlētos atsaukties uz 2016. pāntu un uh, aicināt uh, ievērot termiņus. Ir uh, četri ziņojumi, eh, kas eh, man ir jāpiesaka. Mm, Pat pirmkārt par Eiropas parlamenta 2010. gada 24. novembra eh, lēmumu par direktīvu attiecībā uz bīstamajām vielām elektroniskajos uh, elektroniskajās ierīcēs. Otrakārt, 2011. Um, gada 16. februāra um, direktīva par um, direktīvas 2001 uh, 318 grozīšanu attiecībā uz uh, produktiem, kur izcelsmes valsts ir viltota. Treškārt, uh, 2009. gada 23. aprīļa lēmums attiecībā uz parlamentu un padomas direktīvu par direktīvas 2016-116 eh, grozīšanu, direktīvas grozīšanu par eh, patērētāju tiesību aizsardzību un uh, Tālāk 2010. gada 11. novembra lēmums par direktīvu attiecībā uz alternatīvo investīciju fondu pārvaldību un atbilstošo direktīvu grozīšanu. Tātad attiecībā uz 2016. panta 4. punktu šie ziņojumi ir uzskatām par, pieņemtu, par pieņemtiem, ja 48 stundu laikā uh, netiek lemts citādi, un uh, šo ziņojumu teksti jums ir pieejami. Ķersimies tālāk pie runātāju sāraksta un dosim vārdu Mako.